Nu, vēl ir arī deputāti, kuriem jānobalso. Dalle urne chiedono ancora 5 minuti di tempo. Vēl 5 minūtes pacietības. elem is okay? L un M, vai tur viss ir kārtībā? Allora avete votato tutti? Visi ir nobalsojuši. Beidzam balsot. Aicinu balsu skaitītājus doties uz balsu skaitīšanu un pēc tam arī ekrānos parādīsies laiks, kad sesija tiks atsākta.